So. All right, good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Welcome to our Foreign Affairs. Labu pēcpusdienu, kolēģi! Sveicu jūs eh, mūsu sanāksmē jau 15 pāri 15. Tātad mēs esam iekavējuši 15 minūtes. Nekavējoties ķeramies klāt darbam. Pirmais punkts - darba kārtības pieņemšana. Sastais eh, Mm, punkts, mm, tas ir tātad paziņojums no manas puses, ka tas tiks skatīts pirms piektā punkta par Sīriju. Un, mm, ja iebildumu nav, tad darba kārtība ir pieņemta ar grozījumiem. Tālāk otrais punkts. Priekšsādātāja paziņojums šobrīd tādu nav. No jūsu puses arī nav paziņojumu. Tādā gadījumā trešais punkts iepriekšējo sanāksmi protokolu apstiprināšana. 2017. gada 14. septembra protokols, vai ir komentāri? Komentāru nav. Ceturtais punkts - pārskats par AFET eh, droā komiteju darba braucienu uz ANO ģenerālo asambleju 2017. gada 30. un 31. oktobri un AFET sēde komiteju darba braucienu uz Vašingtonu un Norfolku šī gada 31. oktobri līdz 3. novembrim. Tātad šo Mm, braucienu, kā katru gadu mēs eh, veicām ar DRO mm, apakškomiteju, lai. Eh, un otra misija bija kopā ar sedi. Un galvenais mērķis un tēmas bija miers, drošība, konfliktu novēršana, cilvēktiesības, migrācijas un klimata pārmaiņas. Mums bija ļoti produktīvas sanāksmes ar mūsu kolēģiem, to starp uh, no ģenerālsekretāru Gutieres kungu, arī jauno mm, ģenerāla asamblejas priekšsēdi Laičaka kungu, arī um, politisko lietu uh, apakšsekretāriem un no departamenta mieru uzturēšanas operāciju uh, pārstāvjiem, un tie ir tikai daži piemēri. Uh, Gutieres kungs uh, saņēma informāciju no mums, ka mēs vēlamies uzsvērt uh, to, cik svarīgi ir veikt eh, reformas, lai būtu spēcīga, eh, spēcīgs apvienotās nācijas un būtu saglabātas universālās lomas un vērtības. Un, eh, Mēs arī uzaicinām jauno ģenerāla asamblējas priekšsēdu Laica kungu ierasties uz afecanāksmi 2008. gada 1 daļā, un mm, Vašingtons un Norfolkas eh, vīzītes bija ļoti veiksmīgas. Mēs arī viesojāmies NATO kopīgās eh, mm, pārvaldības eh, centrā, un mēs arī devāmies uz ASV mm, jūras centru Vašingtonā. Mūsu delegācija tikās ar kolēģiem kongresā. Diskusijas um, grozījās ap Irānu un JP CPOA, bet arī plašāks tēmas tiktas skārtas par es ASV attiecībām, un mums bija arī tikšanās Pentagonā, Nacionālās drošības padomē, um, valsts departamentā, un bija diskusijas arī par transatlantisko drošības sadarbību Rietumbalkānos. Uh, tas tad bija mans apkopojums par vizīti Vašingtonā. Tagad došu vārdu dažiem no dalībniekiem. Pirmais runātājs ir uh, DRO apakškomitejas eh, priekšsēdētājs Panzērīkungs. Lūdzu, vārds jums. Grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu piekrist jums par to, ka vismaz kas attiecas uz to vizītes dāļu, kas attiecies uz cilvēku tiesību apakškomiteju, ka mūsu tikšanās tiešām bija ļoti svarīgas un interesantas. Uh, Mm, tiešām esam īstenojuši arī ļoti labu sadarbību. Tas ļauj arī padziļināti skatīt vairākus jautājumus, imigrācijas jautājumus un cilvēku tiesību jautājumus, kā jūs arī norādījāt priekšstādētāji. Tad, uh, Daudzās no šīm tikšanām mēs runājām tieši arī par ANO reformu, tad arī runājām par iekšējo pārorganizāciju, restruktūrēšanos ANO. Uh, kā um, šai mašīnai būtu labāk jādarbojas, lai varētu politikas kļūt uh, ekspansīvākas un arī uzticamākas, lai pārvarētu to krīzi, ar ko ANO pašlaik saskaras starptautiskā līmenī. Tad arī bija ļoti svarīga tikšanās ar uh, arī cilvēktiesībā no augsto komisāru Un es domāju, ka būtu liederīgi arī nedaudz pakavēties pie šīs tikšanās, lai uh, runātu par uh, uh, to, kā tālāk orientēsies darbs. Mūsu diskusijās izskanēja, ka šie trīs pīlāri, uz kā balstās ANO darbs, attīstība, miera politikas, kā arī cilvēktiesību jautājumu loks. Tad, nu, jautājums, eh, ko uzdevām, bija par to, kā, cik daudz finansējums tiek atvēlēts trešajam pīlāram, un atbildi bija 3% no finansējuma. Līdz ar to tiešām tas ir ļoti mazs pīlārs, pīlāriņš salīdzinot ar eh, to milzīgo darba, lo, darba apjomu, kas šajā jomā jāveic ANO. Uh, Tad arī jā, mēs un arī ANO atzīna, ka ir jāinvestē vairāk šajā jomā. Tad arī vienojāmies, ka uh, vēlams igadēji ir jāpieņem protokols, jāvienojas starp mūsu apakškomiteju un ANO. Ņujorkā, uh, lai mēs varētu arī tad, tad izstrādāt protokolu par to, kāda situācija cilvēktiesību jomā un kā ir nākotnē jāstrādā. Uh, Es uzskatu, ka protokols varētu kļūt par svarīgu instrumentu, lai varētu izveidot nākotnes darba programmu cilvēktiesību jomā pasaules līmenī. Es uzskatu, ka šeit Eiropas Savienība varam sniegt milzīgu ieguldījumu. Tādējādi vēlos izcelt ļoti labo afet un droā sadarbību. Vizīte noteikti būs liederīga mūsu turmākajā darbā. Liels paldies! Grazie. We now come to... Paldies. Tagad grupu runātāji. Galērkungs. Jā, vielen dank. Or oh, just a moment, should we first do... Mirklīt, sākumā runāsim par Ņujorku un pēc tam par Vašingtonu, varbūt tā būtu labāk. Es atvainojos par šo sajukumu. Kurš vēlētos izteikties par Ņujorkas braucienu, lūdzu? Yeah, very brief. I think it... Nu, pavisam īsi es domāju, ka tā bija ļoti uh, konstruktīva sanāksme, saka Freunda kungs, īpaši iespaidu uz mani atstāja diskusijas ar Džefriju Feltmenu, kas bija politisko lietu sekretāra vietnieks. Mēs runājām par eh, praktiski ikvienu tēmu, kādas risinām šeit, arī AFET komitejā, sākot no Ukrainas, Sīrijas, mm, beidzot ar Lībiju Mani pārsteidza tas, un te es gan viņu necitēšu precīzi, bet apkopošu viņa domu par to, ka viņš ir optimistiskāk noskaņots nekā mēs par situāciju Lībijām. Par Balkāniem, Bosniju un Hercegovinu. Tātad Bosnija un Hercegovina ir vislielākā problēma šajā reģionā. Uh, Arī mums ir līdzīgs viedoklis, daudz darba ir Ukrainas jautājumā, jo īpaši saistībā ar neseno situācijas attīstību, attiecībā uz uh, Krieviju, kas um, un tās attieksme pret miera uzturētājiem. Jemena arī viens no tematiem, Nu, viņš teica, ka Saudarābija ir ieinteresēta tajā, lai karš tur noslēgtos, bet mēs neredzam nekādas zīmes, ka tas varētu notikt. No nu, acīm redzot, viņiem ir labākas ziņas nekā eh, tās, kas ir mūsu rīcībām. Mm, tas eh, lielā mērā apkopo arī to, kas eh, man likās visinteresantākais diskusijā, jo īpaši tikšanās laikā ar ģenerālu sekretāru Jūs norādījāt to, ka viņš Eiropas Savienību redz kā vienu no svarīgākajiem faktoriem fragmentētajā pasaulē, kādā esam šobrīd, mm, ar tādu stabilu pozīciju un stabilitāti, un to vienmēr ir patīkam dzirdēt. Paldies par Ņujorku Lainena kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, te turpināšu tieši kolēģi ideju. Mēs uzreiz pamanījām, cik ļoti svarīga Eiropas saimnība ir tiešām ANO. Īpaši apzinoties jauno neskaidrību, ko radījusi ASV prezidenta politika. ANO nepieciešams atbalsts, un viņi ļoti pateicīgi Eiropas Savienība ir kļuvusi par tādu atbalstu skaidru pīlāru. Vairākās sarunās mēs tiešām arī konstatējām, ka arī ANO kļūst spēcīgāk uh, organizācija, spēja labāk arī organizēties, nodrošinot miera misijas. Un tas, protams, ir jāvērtē ļoti atzinīgi. Ne, nu, ANO jau ir, protams, arī zinām, izaicinājumu priekšā jāreformē organizāciju. Un tādēļ tiekoties ar visiem šiem trim svarīgajiem um, vadītājiem, mēs bieži vien runājam tieši par neusticību, kas ir izplatīta. Viss pēc visiem izjūt tādu neusticību. Bet teikt, ka ANO tā kā grimst neusticības krīzē. Tas ir tāds iekšējais problēmas, uh, kuras vēlas pārvarēt eh, ģenerālsekretārs. Nu, es vēlētos tikai novēlēt viņam veiksmu un izdošanos. Nu, viņš joprojām cer, ka arī ģenerālā asambleja atbalstīs viņa institīvas, bet šobrīd tas izklāst pilnīgi neiespējami samierināt dažādās frakcijas, lai tie atbalstītu nepieciešamās reformas. Tas ir tā kā vēstījums arī mūsu dalībvalstīm jo faktiski, ja turpinās kā ierast, tad ANO nespēs darboties pēc pieciem desmit gadiem. ANO spējas kaut kādā risināt konflikts un piedāvāt jaunas programmas, nu, tas būs neiespējami. Runāt par jaunām programmām. Jaunā vidas uh, un attīstības programma, tātad, kas ir zinām šī vidas programma, UNEP un UNDP attīstības programma, uh, Eh, ka Skaidrijā abi šie divi programmu vadītāji pierādīja, ka viņi spēja ļoti labi pārvaldīt ierobežots līdzekļus un panākt milzīgu ietekmi pārmaiņas. Ano nespēja, protams, atrisināt visas problēmas. Un tādēļ jāpanāk, ka vairāk iesaistās reģionālie spēlētāji, kur mēs runājam arī par Sapsuhā, Sahāras un Suelas um, teritoriju Tikai tad, ja iesaist reģionie spēlētāji, tad šīs problēmas var atrisināt. 2018. gads ir um, tāds kā Eiropas gads ANO, jo būs piecas valstīs drošības padomē un vadīs arī ģenerālu asambleju Eiropas valsts pārstāvis un, protams, arī Eiropietis ģenerāls sekretārs. Tā kā mēs ļoti ceram, ka 18. gads kļūs par tādu nozīmīgu pavērsienu punktu. Paldies! So, Vai ir vēl kādi komentāri par Ņujorkas braucienu? Šolca kungs par Ņujorku lūdzu. Nā. Paldies priekšsādātājiem. Vēlos kādā ziņā pateikties par šo īso kodolīgu informāciju, ko saņēmu no kolēģiem. Ļoti svarīgi, ka mēs tiešām rūpīgi sekojam uh, visam, kas notiek um, ANO. Man nebija iespējas tur doties, un tad es gribu vēl precizēt dažas lietas. jūs runājat par reformu nepieciešamību. Nu, tas, protams, ir skaidrs. Ja mēs nepanāksim struktūrālās izmaiņas, tad, nu, saprotu, ka, protams, tie jārisina ļoti sarežģīti politiski izaicinājumi starptautiskā politikā. Mans jautājums ir šāds. Es zinu, ka jūs strādājat pie tām. kā panākt to, ka dalībvalstīs parlamentos demokrātiski atspoguļo arī, kur mēs runājam par savu atbildību un izpratni par reformām, lai panāktu to ANO attīstību. Lai vienkārši konstatētu katru reizi, ka vienkārši ir tā, kā ir un neko nevaram reformēt. Un otrs ir par bēgļiem. Te ir īpaša loma Eiropas Savienībai. Arī es domāju, ka tas būs jārisina tālāk ar mūsu partneriem ANO Ņujorkā. Vai būtu vēl kāds cits komentāri jautājumi? Ja nē, nu labi, tad liekam punktu šīs jautājumam par reformu un par mūsu nostāju. Nu, žēl, protams, ka mūsu referents nav uz vietas, Kovačokungs nav uz vietas. Tad viņš ir referents un un sagatavot arī pēdējo savu ziņojumu, vēlreiz ir iekļāvis arī mūsu konkrēto nostāju un priekšlikums ANO reformai. Un par migrācijas politiku. Un nu, tas, protams, vienmēr ir bijis aktuāls jautājums. Būtu, protams, arī dīvaini, ja tas tā nebūtu. Te mēs plānojam arī ar Ahimu Steineru, par to runā arī Jolainens. Vai tu vēlies ko teikt par demokratizācijas procesu? ANO ietvaros. Jā, ANO, protams, ir pārņemt pati ar sevi kā organizāciju. Nu, tad tas faktiski, var teikt, tāda iekšējā reforma. Savukārt tas, par ko nā Helmuts Šalts piešķir tādu jaunu dinamiku ar ārējiem impulsiem nu pats arī ANO grozoties saprast, ka tas ir ļoti sarežģīti panākt tādu reformu ANO. Bet tomēr domāju, ka tas ir iespējams. Gal galā tā ir iespēja, ka arī iedzīvotāji spēja labāk izprast, un gal galā mums taču nav iespējas savādāk. Nu, mēs arī faktiski to visu laiku darām, un gan AFET, gan ir cits komitejas ir pievēršušies jautājumam. Arī Ahems Steiners ANO ir norādījis, protams, tas būs tā kā jubilejas gads, 75. gada diena. Mēs parasti tā kā apņemamies kaut ko šajā ziņā arī darīt. Un Atjonio Antonio Gutieres vai nu tad celsies vai kritīs ar savu pirmo reformu paketi. Protams, pēc tam varētu arī sekot otra reforma pakets, kurai izcer cits aspekts. Jā, es jau par arī sākumā norādīju, ka mēs plānojam, protams, arī uz 72. ģenerālu asamblēju esam saukšojuši Vlačaku kungu, un būs iespēja vēlreiz ar viņu arī pārnāt šis jautājums, un vēlos tieši uzsvērt to, ko teica Jolainens mums kā Eiropas Savienībai. Tā ir īpaša iespēja un atbildība, jo ģenerālsekretārs ir Eiropietis, tāpēc ir ģenerāls asamblējas priekšsēdētājs un 5 no 15 drošības padomas dalībvalstīm ir Eiropas valsts. Tātad tik ļoti spēcīgi pārstāvēta Eiropa reti ir bijusi. Un arī Antonio Gučereš ir tiešām skaidri pateicis, ka nu, viņš arī Eiropu redz kā savu svarīgāko partneri lai nodrošinātu reformas. Jā, man būtu tikai viens jautājums. Ja mēs skatām um, problēmu par bēgļiem. Katrā mūsu, protams, sarunā mēs par to esam runājuši. Un ģenerāla asamblējas priekšsēdētājs ir norādījis, kā mūs, protams, vērtēs pēc tā, vai mēs spējam atrisināt um, beigu problēmu. Viņš gan neteica atrisināt, viņš teica, spēsim to pārvaldīt. Tā ir, protams, milzīga atšķirība atrisināt vai pārvaldīt kādu problēmu. Bet nu, tas ir kādā ziņā mēģinājums uh, risināt tādu problēmu, kas mūs visus ļoti nopietni skar. Un viņš norādīja, ka vienkārši neko neizdarīt, tā nav iespēja. Tātad izgāšanās nedrīkst pieļaut. Nu, tas uzdevums ir pavisam skaidrs. Ja? Es domāju, ka mēs visi tā domājam. Paldies. Mihails Gāla. Mihails Gālēs tālāk. Jā, paldies. Tad par Vašingtonu. Jā, tā kā pašu lielāko priekšnieku mēs nesatikām, tad mums īstenībā bija ļoti konstruktīva, priecīga un patīkama vizīte. Vairums jautājumu. Protams, skaidri atklāja, atklāja mūsu kopīgo redzējumu. Par Irānu mēs ļoti skaidri pateicām abām um, palātām ASV parlamentā, ka mēs sagaidām, kā ASV tomēr ievēros šo kodolu nolīgumu ar Irānu. Un viss citi jautājumi, protams, kas ar eh, to tiešā veidā nav saistīti. Vai tur runa par cilvēktiesībām, vai par ietekmi reģionā, vai daudz ko citu, vai par Jemenu. Jā, to, protams, mēs arī vēl turpināsim izskatīt, un tas ir tā kā dialogu ceļā jārisina. Man radās, protams, tāds iespējas. Un arī iesanās ar republikāņiem. Nu, viņi, protams, jau nebija absolūti pret šo nolīgumu. Nu, arguments, kas galvenais bija pārliecinošākais, protams, lai vismaz ir kāds nolīgums un uz tā pamata arī var uh, spējam nodrošināt zināmu veidu pārbaudas. Vēlreiz atcaucos, protams, ja te runā par drošību un aizsardzību. Nu, ka mēs to visu atbalstītu. Nu, katrā ziņā mums bija pozitīvs iznākums dzirdēt no Amerikas tomēr arī šāds nostājas, ka mēs tomēr redzam līdzīgi šo situāciju. Līdz ar mēs arī stiprinam Eiropas pīlāru NATO, ja nodrošam šādu sadarbību. Par Ziemeļkoreju ar ASV. Mēs dzirdējām vēlreiz, protams, ka ar vienu tiek uzsvērts diplomātskais risinājums. Un, jā, protams, prezidents izsakās ļoti skarbi Un tas, protams, jāsaka, ka galvenais adresāts ir domāts Kim Jungs. Bet eh, viens teikums, ko dzirdēju Pentagonā, tas, manuprāt, bija kā tāda atslēga. Mēs esam pēdējie, kas vispār grib karu. Nu, ja to saka aizsardzības ministrija, tas ir diezgan nopietni. Tā tāda konstruktīva nostāja, kas tomēr atklāja, ka priekšroka ir jādod un tā arī tas paliek. Uh, Mm, tātad diplomātija ir svarīgākā. Paldies. Paldies, Knuts Lekenšteins, lūdzu. Labi, neatkārtošu visu, ko jau Gālērkungs pateica. Piekrītu. Ja mēs skārām un pārunām ļoti daudz dažādas jautājumas, problēmas, īpaši sarunās valsts departamentu, gan par Persijas līci, gan par um, cīņu pret terorismu. Manuprāt, tā bija tāda liederīga viedokļa apmaiņa, un amerikāņi faktiski bija ļoti labi sagatavojušies šādam sarunai. Par Irānu. Manuprāt, amerikāņi diezgan mm, skaidri atklāja, saprotot, ka nu, arī mums parlamentā ir ļoti atšķirīgi politiskie viedokļi par politiskām grupām, bet tomēr ASV arī nu, šīs politiskās partijas tomēr uh, spēja runāt atklāti, mm, atzīstot, ka ir ļoti daudz problēmas ar Irānu. Bet vienlaiks tomēr parlaments, ASV parlaments atzīst, ka nu, šīs problēmas jau nenozīmē, ka var uzreiz atcelt. Uh, Bet nu, no republikāņiem, protams, tur ir tād, saš, sad, trīs iespējamās atbildes. Pirmkārt, prezidents to negrib. Līdz ar to nav skaidrs, kā tad īsti būs viņu nostāja beigās. Vai nu tad būs tas ceļš, kā mēs to esam iecerējuši, vai arī tomēr ar kaut kādiem uh, papildus protokoliem varētu uzlabot iepriekšējo nolīgumu. Bet jāatzīst, ka neviens, protams, neapšaubīja, ka Irāna e, šobrīd ievēro līguma noteikumus. Un tas ir viss pagaidām no manas puses. Paldies arī e, visiem sekretariātā, kas ļoti labi sagatavoja šo vizīti Tas viss bija ļoti labi izdarīts, un viss raiti un gludi notika. Un otrs gan jautājums. Uh, un vēl par tomēr. Mums, protams, ir ļoti daudz e, cilvēku dodas uz ASV, un mums vajag uzturēt labus kontaktus, bet tomēr jāatrod kaut kāds līdzsvars. Kā mēs tad saskaņojam šādas vizītes un koordinējam tās? Mūsu ceļojums, protams, bija liederīgs, būtu bijis vēl labāk, ja būtu nodrošina ar, ar koordināciju ar atsevišķajiem ceļotājiem. Tad mums vajadzētu laču biroja vēlreiz vēl tām pārnāt. Paldies! Paldies, kolēģi! Jā, noteikti, tad mēs to Large eh, birojā noteikti pārunāsim. Vai vēl kādi runātāji? Nē. Labi, tikai informēšu komiteju, ka es vakardien tikos ar augsto pārstāvi Frederiku, nemaz telefonu sazinājos ar Frederiku Margarīni, pārunāju iespējas no Vašingtonas, šodien viņa pati ir Vašingtonā, un arī risina jautājums ah, par. Um, aktuālajiem jautājumiem, arī par Irānu, tieks ar Maiku Pensu. Un vispār amerikāņi jāatzīst ļoti precīzi uztver mūsu nostāju. Un viņi arī pārsteidz, ka te mēs runājam tiešām par Eiropas parlamentāju šī vienotā nostāja no EKR līdz pat goe. Tas nemaz nav tik bieži jau. Un faktiski arī mēs taču daudz jautājumu sētām ļoti kritiski attiecību uz Irānu, tāpat kā ASV. Un katrs šeit, kādā ziņā, nu, ir, katram ir uzdevums ievērot visus līguma nosacījumus. Tā kā tas katrā ziņā bija liederīgi to visu pārnāt vēlreiz. Jurgens Freunds par Ņujorku. Es negribētu radīt tādu iespēju, ka bijām kaut kādā veidā neapmienāti. Bet eh, neviens nepieminēja, un es vēlos pateikt vienu lietu. Uh, ka arī mēs bijām ļoti sagatavoti ar sagatavošanas darbu, ar sēd, uh, visu vizītes vadību. Mēs bijām ļoti, ļoti apmierināti. Paldies par to! Jā, paldies. Tad nodošu arī šos lepnos vārdus sekretariātam. Visiem darbiniekiem, kas iesaistīti bija tās sagatavošanā un piedalījās. Labi, ja šobrīd vairāk nezvārdu par šiem jautājumiem nelūdz, tad skatam tālāk. Tātad pārcelt to sesto darbkārtības jautājumu, ko tātad izskatām kā jauno piekto punktu. Kolēģi. Tātad um, parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laika posmam pēc 2020. gadam. Uh, Tas ir ziņojums budžeta komitejai, un tur ir ļoti svarīgi elementi, kas saistās uz ārējo mm, politiku, tostarp paplašināšanos un kaimiņa attiecību politiku. Un tagad vārds pan Zērīkungam, kas ir referents. Grācie. Paldies. Paldies priekšsēdētāji. Ar šo atzinumu projektu ārlietu komitejai būs jāsniedz arī norādes savas indikācijas budžeta komitejai attiecībā uz nākamo daudzgad finanšu schēmu pēc 2020. gada. Nu, šīs, šajās dienās, kad ir ārkārtīgi liela neskaidrība, ir ļoti grūti iedomāties, ar kādiem izaicinājumiem būs jāsaskars Eiropas Savienībai pēc 20. gada. Uh, Tomēr es gribētu, lai Eiropas Savienība pēc 20. gada arī varētu atspoguļot Romas vienošanos, lai mēs tiešām būtu lieli arī mazos lēmumos. Un, bet nu te ir trīs galvenās lietas, ko es vēlētos izcelt. Vispirms ir nepieciešams uh, ievērojami palielināt uh, finansējumu ārlietām, lai uh, mūsu kopējo ārlietu politiku padarītu daudz spēcīgāku. Īpaši ir vairāk jāinvestē. Uh, palīdzībai attīstībā, cilvēktiesību veicināšanā, tiesiskas valsts veicināšanā, kā arī cīņā pret uh, bruņotajiem konfliktiem, terorismiem, neatbilstīgu pārvaldību, klimata izmaiņām, dabas uh, katastrofām, protams, jārisina arī imigrācijas jautājumi. Otrakārt, ļoti svarīgi paredzēt lielu elastību. Uh, lai varētu mobilizēt vēl papildus resursus, uh, kad nepieciešams atbildēt un reaģēt uz neparedzētām situācijām, tajā pat laikā arī nenudrot kaitējumu ilgtermiņu mērķu sasniegšanai, samazinot uh, citus fondus. Un visbeidzot par uh, finanšu fondiem, piemēram, Āfrikai un vienošanai ar Turciju. Uh, tad nu šos fondus nevaram finansēt samazinot resursus citām aktivitātēm un politikām. Šie fondi ir īpaši jāuzrauga arī Eiropas parlamentam, kā tie tiek tērēti. Un tad, nu, vietu trūkuma dēļ nevarējām ievienot vēl citus elementus, taču vēlamies iekļaut arī un iesniegt grozījumus, aicinu citus grupas arī šādi rīkoties. Līdz 23. novembrim 2011. var iesniegt grozījumus. Paldies! Thank you, Mr. Panzeri. Paldies, Panzeri kungs. Tagad uzklausīsim ēnu referentu komentārus. Kristiāns Dans Preda man lūdza nolasīt viņa viedokli. Un ar prieku to arī darīšu. Tātad viņš raksta šādi. Vispirms vēlētos paust nožēlu par to, ka nevaru piedalīties pirmajā diskusijā par nākamo DFS. Tas ir ļoti svarīgs temats, jo mūsu balsī ir jābūt skaidrai nākamajās pārunās. Ir skaidri ierobežojumi, kas saistās ar DFS īpaši ārējās attiecībās, un tas īpaši parādās dažādās krīzēs, um, jo pietiekami daudz nav uh, resursu paredzēti iepriekšējā periodā, kur elastības uh, uh, mehānismi nebija gana elastīgi, un tie ir galvenie vēstījumi, kurus vajadzētu sūtīt, un Esmu gandarīts par to, ka Penzērī kungam ir tās pats viedoklis. Mēs nevaram eh, teikt, eh, ka mēs palīdzam veiksmīgi risināt krīzes kaimiņa attiecībā, kaimiņa attiecību politikā, ja mēs pietiekamus resursus neparedzam. Un arī kopīgā aizsardzības dimensija ir skatīta kā tāda ar pievienoto augstāku vērtību, ja tā būtu es līmenī. Un mums. Um, ir jānodrošina efektīva drošība pilsoņiem, tad, ja mēs kombinējam savus resursus un ciešāk strādājam kopā. Ņemot vērā diskusijas par šo um, finanšu diskusiju un uh, instrumentiem, kas ir jākoncentrē uz šiem svarīgajiem uh, Eh, elementiem, īpaši jādomā par ceturtā virsraksta palielinājumiem. Es esmu droši, ka mums izdosies pietiekamu līdzsvaru atrast starp paredzamību un elastību, eh, un ņemot vērā to, ka bija arī dažādi neparedzēti notikumi. Bēgļu krīze mm, izdarīja lielu spiedienu uz um, es budžetu un um, tā tā iespaidu Uz to, ka mums nebija arī pietiekama krīzes rezerves, un uh, noslēgumā mums vajadzētu uzsvērt to, cik svarīgi ir pastiprināt ES budžeta vienotību un samazināt pēc iespējas mazāk uh, finanšu instrumentus ārpus tā. Un uh, galvenokārt jākoncentrējas uz uh, šo vēstu nosūtīšanu, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies veiksmīgi sadarboties ar referentu, lai būtu pietiekami spēcīga ziņa no mūsu komitejas turpmākajās pārunās. Kristians Preda. Tagad uzklausīsim GOE NGL grupas pārstāvi Lozingas kundzi. Dank, ich fass mich kur. Paldies, pavisam īsi. Jūs jau labi zināt. Nu, mums ir bijuši tādi vairāki principāli jautājumi, kurus mēs uzskatām atšķirīgi, kas skar kopējo un drošības un ārpolitiku. Uh, īpaši, kas skar nabadzības izskaušanu, ārkārtas palīdzību, humanitāro palīdzību, arī, kur mēs skatām arī tikai civilos jautājumus, kas arī skar līdzīgi kā tomēr ārpolitika arī tomēr būtiski mērķi. Un līdz ar to piedāvātā jaunā programma bruņošanas uzlabošanai Eiropas Savienībā un mēs tādā veidā Eiropā tālināmies no civilās, civilajiem mērķiem. Nu, kolēģis tev, protams, daudz norādes ir, eh, daudz jautājums norādījis pareizi, gan arī klimata pārmaiņas, cilvēktiesības. Bet, eh, ja jūs rakstat par Eiropas kaimiņattiecību politiku, jūs izmantojat vārdus renewed, atjaunota, kas, manuprāt, gan precīzi neatspoguļo faktiski uh, to, ko mēs saprotam kā jaunu virzienu veidošanu. Mums, manuprāt, vajadzētu īstenībā daudz vairāk runāt par jaunu pieju. Daudzās problēmas, kas skar gan cilvēktiesības, gan arī bruņot konfliktu attīstību, tās viss ir jāuzskata drīzāk par tieši kaimiņattiecību politikas rezultātu, jeb sekām. ar šādām papildus bruņošanas iespējām un papildus izdevumiem, nu, mēs nekādā veidā nestabilizēsim mūsu kaimiņu attiecības, bet tieši veicināsim papildus militarizēšanos un papildus bruņošanos. Par ceturto punktu šajā atzinumā mēs to atbalstītu, pat ja tomēr attiecībā uz šiem trasta fondiem. Daudz ko mēs vērtējam ļoti kritiski. Un faktiski mēs to visu arī noraidītu labprāt. Ja nu te kādā ziņā būtu, jau būtu jānodrošina parlamentāro kontroli pār šiem trust fondiem. Paldies. Tagad FDD grupas vārdā Kastaldo kungs. Paldies, priekšsēdētāji pateicos kolēģim Pancērī par izcilo darbu izstrādājot šo atzinumu projektu. Arī es augstu novērtēju to, ka ir nepieciešams holistisks skatījums ilgtermiņā, lai spēlētu Eiropas Savienības svarīgu lomu, īpaši jāizceļ elastības mehānismus, lai varētu mobilizēt resursus ārkārtas neparedzētās situācijās. Kā teica referents, tad nevar nodarīt kaitējumu ilgtermiņu mērķiem, kas jau ir definēti specifiskās politikās. Tad cits starpā atbalstam arī tam, ka tiek palielināta fondi daudzgad finanšu schēmā, lai Eiropa būtu tāds spēlētājs, kas var atbildēt uz globāliem izaicinājumiem un arī kaimiņu valstu politikām. Tad arī ļoti svarīgi palielināt finansējumu at attīstības palīdzībai, cilvēktiesību veicināšanai, tad arī ceturtais punkts uh, par Eiropas parlamentu uzraudzību attiecībā uz trust fondiem, īpaši EU uh, Eiropas Sanības vienošanai ar Turciju. Esam vienmēr bijuši pret šo vienošanos, to neatbalstām, līdz ar to vēl vairāk mums ir jāpalielina sava kontrolas uzraudzības loma piektais punkts, arī ņemot vērā uh, Um, kaimiņa attiecību politiku arī austrumu virzienā, lai varētu apkarot imigrācijas iemeslus un visbeidzot par uh, pirms iestāšanos un Turciju. Mēs jau zinām laiku paužam savas šaubas, ņemot vērā to, kas notiek Turcijām ir ļoti svarīgi, lai nākamajā mandātā tad arī varētu atbalstīt, piemēram, Melnkalni, kas spēr lielus soļus uz priekšu iestāšanās virzienā. Ne tikai more for more, bet arī less for less virzienā. Un tad liels jums paldies. Mēs arī tad strādāsim kopīgu interešu vārdā. Thank you, Mr. Castaldo. Paldies, Castaldo kungs. Ir pieteikušies divi runātāji, viens no ETP un otrs no FDD, ETP var, vārdā Kukana kungs. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Es atzinīgi vērtēju šo atzinumu projektu, ko sagatavojas Pansērī kungs. Ļoti labs dokuments tas jau ir tagad, un tas ir arī labs pamats tam, eh, lai eh, veidot pēc iespējas efektīvāku dokumentu. Es um, Mm, teikšu, ka ir svarīgi noteikt šīs galvenās prioritātes pēc 2020. gada jau no paša sākuma, tāpēc es atzinīgi vērtēju aicinājumu palielināt resursus un vairāk elastības, jo īpaši attiecībā uz ārējiem elastības mehānismiem DSF. Ir skaidrs, ka mm, šie izaicinājumi, kas mums ir un ambīcijas, kādas mums ir ārējā laukā, mums būs Tāpēc jācīnās par to, lai palielinātu šos instrumentus. Eh, kopā ar to ir jābūt eh, lielākai pārredzamībai un kontrolei no parlamenta puses. Es piekrītu tam, ka mums nevajadzētu pievērsties tam, ka mēs pārsaucam eh, vai pārceļam pastāvošos instrumentus politisku iemeslu dēļ. Mums vajadzētu vairāk koncentrēties uz to ietekmi un efektivitāti. Uh, risinot eh, noteiktus specifiskus politiskos mērķus. Instrumentiem ir jābūt atbilstošiem mērķim un izaicinājumiem mm, globālā eh, dimensijā un jo īpaši arī mm, attiecībā uz valstīm, kas eh, vēlas pievienoties ES. Ir skaidrs, ka mūsu politikas mērķi iet roku rokā ar finanšu instrumentiem. Uh, Un uh, īpaši tas attiec uz politiski sensitīvām jomām - kaimiņa attiecību politikā un pievienošanās politikā. Paldies! Paldies, Edvard Kukana kungs! Un uh, noslēgumā Džeims Kārbans. Paldies, priekšsādātāji! Uh, jūs nebūsit pārsteigti par to, ka ārlietu jautājums ir visai grūti sarež, risināms un patiesībā tiem, kas ir manā valstī, ir īpašs skatījums uz to, un mēs pat aicinām veikt otru referendumu, un mēs uh, sakam to, ka tagad notiek uh, process pēc uh, vēl lielākas integrācijas Eiropas Savienībā. Nu, mēs gan to pametam, bet es domāju, ka tas visu padarīs tikai sarežģītāku, jo virzība te ir pretī federālai Eiropai, un to es arī redzu šajā ziņojumā, un ir arī tāds zilonis istabā, kas netiek. Uh, risināts, jo um, Brīti, kas ir trešais lielākais iemaksu veicējs, um, pametīs Eiropas Savienību. Tā tad tā ir liela ietekme budžetā. Un, un te ir vairāk īstermiņa risinājums. Es mm, respektēju šo vie, naudas, sam, naudas sadalījumu. Un, mm, ka ir jā, es saprotu arī šo pieeju, bet varbūt vajadzētu nedaudz samazināt neokoloniālās ambīcijas un nedaudz vairāk pievērsties realitātei. Paldies! Paldies! Vēl viens runātājs. Šafauzera kungs, vārds jums. Oui, prezident, bonjour. Paldies, priekšsēdētāji, man ir daži komentāri. Es vēlētos uzsvērt eh, efektivitāti attīstības sadarbībai. Vairākās valstīs es secināju, ka Eiropas Savienība un tās politika pildīja tādu lomu, kuru citas valstis nepildīja, arī tad mēs aizstājām šo citu valstu rīcību šajā jomā. Un viss, kas iet šajā virzienā, jo īpaši investīciju fonds ilgtermiņā un arī viss tas, kas varētu palīdzēt nodrošināt attīstības sadarbību aktivitātēm Āfrikā, manuprāt, ir soļi pareizā virzienā. Tomēr es domāju, ka viss, kas attiecas uz paplašināšanās instrumentiem, tādā brīdī, kurā mēs paši nezinām, kāda ir situācija Eiropas Savienībā. Un tā ir tāda aizsteigšanās uz priekšu, un mums vajadzētu novērtēt mūsu uh, rīcības efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz paplašināšanos. Tad nusver šos divus dažādos aspektus. No vienas puses efektivitāte attīstības jomā. Eiropai ir jābūt kā papildinošam spēkam ar šo valstu atbalstu, un no otras puses ir paplašināšanās, kas pašreizējā kontekstā man šķiet neatbilstoša realitātēm ar kuru šobrīd saskaras Eiropas Savienība. Tātad nav atbilstības eh, to politiku efektivitātei, kas mums būtu jāveic. Paldies! Thank you. Any further comment? Paldies, vai ir vēl kādi komentāri? Komentāru nav. Eh, tad, nu, Mm, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 23. novembris, pulkstens 11. Balsojums afet būs 22. vai 23. janvārī 2018. gadā, un budžeta komitejā balsojums būs 22. februārī. Pats Zerīkungs, jūs arī vēlētos vēl izteikties, es neievēroju, es atvainojos. Īs komentārs. Es, protams, pateicos visiem kolēģiem, kuri izteicās. Eh, tad arī radīsim veidu, kā labi sadarboties līdz noteiktajiem termiņiem, ko arī atgādinājāt. Gribēju tikai Lēzinkungam pateikt, ka iespējams, ka. Kad runājām par šo. Um, atjaunotu, tad uh, to var arī uzskatīt par tādu kā atkārtošanu, turpināt šo pašu politiku, vai arī, kā es esmu to iecerējis, izveidot kaut ko jaunu, kaut kas ir jāmaina, līdz ar to atjaunota tādā virzienā. Bet, nu, varbūt, no, ja no etimoloģiskā viedokļa šis vārds nav skaidrs, tad varam izvēlēties kādu citu vārdu. Uh, lai varētu paskaidrot to, ko jūs sacījāt uh, savos komentāros. Paldies! Okay, thank you. Any further comments? Paldies, vai ir vēl kādi komentāri? Komentāri nav. Labi. Tad nākamais punkts. Mm, piektais punkts, kas ir sastais punkts mūsu darba kārtībā. Mūsu viesis var mums šeit pievienoties tribīnē. once again, welcome. Thanks very much. Please. You're familiar with the yes. headset? Okay. okay, we now come to item number five. I am very... Tagad piektais darba kārtības punkts. Man ir prieks mūsu ārlietu komitejā sveikt Andriju Tēbleru no Vašingtonas institūta. Jūs esat speciālists tuvu austrumu jautājumos, esat Sīrijā strādājis ļoti daudzus gadus. Pagājušajā nedēļā jūs dzirdējāt, divas Eiropas parlamenta delegācijas devās uz Vašingtonu DC un arī uz ANO. Uh, Ņujorkā, kur runājam arī par situāciju Sīrijā, īpaši ar Guterešu kungu to apspriedām. Jūs saprotat arī noteikti, ka mūsu komiteja cieši seko notikumiem šajā valstī. 22. oktobrī Daešu uh, raks okupācija beidzās pateicoties Sīrijas demokrātiskajiem darbiem un globālai koalīcijai, kas apkaroja Daešu. Uh, raks pilsētas atbrīvošana ir izšķirošs solis cīņā, ce, ceļā uz Daešu uh, mm, apdraudējuma izskaušana Sīrijā un Irākā. Eiropas Savienība ir piedalījusies globālajā koalīcijā un arī cīnījusies pret Daešu un uh, piedalījāmies arī dažādos pretterorismu pasākumos, kā Eiropas Savienība. Mēs palīdzam arī cietušajiem iedzīvotājiem, sniedzot arī humanitāro atbalstu. Uh, Brīseles konferencē 4.5. aprīlī šogad ar nosaukumu atbalstot Sīrijas un reģiona nākotni Eiropas Savienība solīja finansē 9,4 miljārdu eiro apmērā. E, Sīrijas krīzes risināšanu kopš 2011. gada, un tagad ir ļoti svarīgi palīdzēt civilīdzīvotājiem Rakā un arī administratīvajā reģionā un atbalstīt arī mazāk aizsargātos uh, tad, nu, miers Sīrijā var tikai nodrošināts ar politisku nacionālu vienošanos ANO Ženēvā. Teverkungs, esam uzaicinājuši jūs, jo mūs ļoti interesē jūsu viedoklis par politisko situāciju Sīrijā, par potenciālajām politiskajām opcijām, kādas tad ir, lai varētu nodrošināt mieru šai valstī. Vēlreiz paldies par to, ka ieradāties, un tagad vārds jums. Liels paldies par lepnajiem ievadvārdiem priekšsēdētāja kungs Makalister. Liels paldies arī AFIT komitejas deputātiem par jūsu atvēlēto laiku šodien šim jautājumam. Paldies arī uh, AS. Uh, misijai šeit Eiropas Savienībā, lai varētu, kas man arī daudz palīdzējis, un tad tiešām šis ir ļoti aktuāls jautājums, kur ANO un Eiropas Savienība, Eiropa kopumā ir uh, interesēto atrisināt. Lielākā daļa, par ko runāšu šodien, uh, attiec uz Sīriju, bet neapšaubāmi jums ir arī jautājumi par uh, uh to, kā Sīrijas situācija ietekmē uh, notikuma attīstību, tuvajos ausmos un ASV politiku šai reģionā. Jāteic, ka sākšu ar jau labām ziņām, kas nebija tik izplatīta pēdējo gadu laikā par to, ka Islama valsts aizsis ir, uh, tiek sakauts un šī sakāve progresē ātrāk nekā iecerēts. Un tad arī šīs apdraudējums pamazām izzūd, eh, apdraudējums pamazām izzūd, bet nu, diez zina, vai viņi pilnībā pazudīs, jo daudz problēmas Irākā un Sīrijā vēl nav atrisināts. Tas nav liels pārsteigums jums. Eh, nav tur demokrātijas, nav iekļaušanas procesa, absolūti nepastāv tiesisks valsts un nav arī īsti atbildības par to, kāda situācija notiek daudzos Sīrijas reģionos. Tad arī vēl jāteic, ka palielinās sektāris, sektārisms īpaši sunītu vidū. Irānas e, ietekme ir pieaugusi, atbalstot Irākas valdību un ir atbalstot arī Asada režīmu. Nu, sliktās ziņas ir tādas, ka Jā, Islamā valsts zaudēt savu teritoriju, bet vakumu tagad aizpilda Irānas atbalstītās bandas un arī pro-Asad spēki, kas cīnījās pret Islamu valsti. Arī Nacionālās drošības uh, uh, konsultāti norādīja, ka 80%, kas cīnās pašlaik pret islāmu valstī Sīrijas austrumos, kas kartē bieži vien redzams kā tāds sarkans plankums ar Sīrijas karogu, tad nu šie ir spēki, ko bal, finansē Irānas revolucionārie spēki, un tas tiešām ir daudz pārsteidzis. Tad kas to visu motivē, tas ir aktuāls jautājums, bet nu tas, ka nav Asada režīmām ļoti skaidrs šīs teikšanas, un tas arī kā tika ap, uh, apklusināts sacelšanās. Tas ir novēdis tagad pie šīs uh, Sīrijas uh, armijas vaināšanas, un tagad Irāna atbalsta šīs bandas, un Irāna savukārt atbalsta Krievijas aviāciju, kas ir ļāvusi atgūt lielu daļu teritorijas Sīrijas austrumos. Uh, Tad, nu jā, šī ir novērojumi, novērojami arī sociālajos mēdījos, taču mēs redzam, kā reaģē Sīrijas austrumos. Tas pārīdz arī, palīdz izskaidrot šo spēku konstelāciju uz austrum Sīrijas iedzīvotāju bēg uz rietumiem, bēg no Asad režīma. Tad, nu, iepriekš mēs domājam, ka Eh, Sīrijas demokrātiskajos spēkos ir eh, tāds kurdi. Tad, nu, līdz šim prognozētā šī kustība nav īstenojusies. Iespējams, ka tad arī Sīrijā karš nenotiek tikai pret īslām valsti. Ziemeļa rietum Sīrijā šīs kara darbība turpinās. Pavisam nesen arī redzējām, un noteikti jūs to arī zināt, arī redzējāt, sarunājoties ar partneriem, Turcija tieši iejauc kādā citā Sīrijas kara uh, zonā, un tuvāko mēnešu laikā var sagaidīt, kad šīs, ek, šī ekspansija turpināsies, ka būs arī uh, militārā ofensība pavasarī. Uh, lai apkarotu opozīcijas spēkus, īpaši Alkaidas uh, kareivi šajā reģionā. Tālāk arī notiek ir uh, Sīrijas dienvidu rietumde eskalācijas vienošanās, kas ir spēkā, tā ir laba ziņa, taču vai tas ilgs? Īpaši tas attiecas uz uh, Izrēlas intervenciju iejaukšanos dziļāk šai konfliktā jūs noteikti redzat arī, ka kopš vasaras Izraels Nacionālas uh, drošības uh, iestādes arī norādījušas uz savām bažām par to, kā Sīrijas kārš, kas ir viņu robežai tuvu, kā tas viss uh, spēlē Irānas interesēs un nāk par labu tieši Irānas um, interesēs stāvībai. Bet tomēr notiek deeskalācija, tā ir laba ziņa. Par humanitāro situāciju tā ir šausmīga. Pusmiljons cilvēku ir gājuši bojā, 250 tūkstoši cilvēki ir zuduši, pazuduši. Uh, Un te mēs varam runāt par milzīgu humanitāro katastrofu, vairāk nekā 4 miljoni bēgļi, tuvējos ausmos 1 miljons bēgļu šeit Eiropā un 6 miljoni arī tie, ka ir, ir atrodas Sīrijā, kas e, arī pārvietojas dažādām teritorijām, gan kur ir, sad, kur ir asadi spēki un opozīcijas spēki. Un te ir divi politiskie procesi, kas var atrisināt Sīrijas krīzi. Vispirms ir Ženēvas process, Ženēvas sarunas ar mērķi ieviest konstitucionālās izmaiņas, norganizēt vēlēšanas un asadām nodrošināt uh, šo pāreju. Nedomāju, ka man ir jāpaskaidro uh, jums, kā tas ir paredzēts, bet tad ir paralēls vēl viens process - Astenes sarunas, kur piedalās Irāna neatvainojiet, ir Krievija, Irāna, Turcija, tas ir dažkārt paralēli Ženēvai, vai dažkārt arī konfliktā ar Ženēvas procesu, šie procesi turpinās paralēli, lai dažādi partneri varētu sēsties pie galda un lai varētu rast politisku, reālu kāra atrisinājumu. Taču kas ceļš, kas ir mūsu priekšā, runājot gan par diplomātiskiem, militārajiem aspektiem, šis ceļš ir, būs garš. Taču nedaudz būtu jādomā par to, kur tas varētu novest un tad, kur uh, mēs visi varētu atrasties šajā risinājumā. Te nedaudz izmantošu analoģiju. Raugoties iepriekšējo pieredzi, skats no uh, filmas atpakaļ nākotnē, un šeit es runāju specifiski par Irāku 90. gados, kur bija sādām Huseina režīms, uh, Bagdādē, tad bija autonomā kurdu uh, teritorija Irākas ziemeļos, un tad arī uh, bija šītu uh, teritorija dienvidos, kas bija vairākums šajā valstī. Tad, nu, šī analoģija, es domāju, ka tas palīdz var arī pa mums skatīt, kā mm, Sīrijas at notikuma attīstība varētu izskatīties, bet tomēr ir eh, arī ievērojams atšķirības. Piemēram, Sīrijas gadījumā Asad režīms ir militāri daudz vājāks nekā Sadām Huseins. Sadām eh, režīms ir, kad ir bijis. Un otra lielāka atšķirība ir tāda, ka Irānas ietekme Sīrijā pieaug. Un tā tas nebija Sadām režīma laikā Irākā kā tika šis režīms sakāts 2003. gadā. Par politiku runājot, es varu tikai runāt no ASV perspektīvas, pat ja es būtu ļoti priecīgs dzirdēt arī jūsu uzskatus. ASV jūs zinat vēlas vienotu Sīriju, lai Asats nespēlētu nekādu lomu valdībā, arī Telersona uh, kungs to atgādināja pagājušajā dēļ Ženēvā, pēc tam, kad tikās ar ANO uh, pārstāvi. Bet nerunāju tikai par personībām par to, kā mēs varam iet uz priekšu kopā. Sīrijas mērķim būtu jābūt ilgspējīgai, uh, Sīrijas kara, um, ilgspējīgam Sīrijas kara izcinājumam ar nacionālu un reģionālu arī, lai arī reģionālās valstis uh, beigtu karot savā starpā, bet ir jābūt arī drošības aspektam. Tad mums ir nepieciešama droša Sīrija, kur strateģiskie ķīmiskie ieroči regulāri netiek izmantot, lai it kā uzturētu mieru. Uh, lai tas nebarotu vairāk teroristus. Un tad vēl vitāli mums ir nepieciešams bēgļus um, atgriezt atpakaļ Sīrijā. Es nedomāju, ka man ir jums jāpaskaidro, kādēļ tas ir svarīgi. To paturēt prātā. Tad saglabājot asad režīmu izolāciju, tām ir jābūt rietumu politikas centienu centrā, nepieciešams nekavējoties ANO uh, un ASV sankcijas pielāgot attiecībā uz ķīmisko ieroču izmantošanu Sīrijā par aizliegumu izmantot šos ieročus. Un incidentiem, kas eh, notika gada sākumā pēc kā uzbruka ASV militārie spēki. ASV vēlas eh, ne, um, ilgspējīgu šo tranzīts, eh, šo pāreju. Uh, Un tad ir, protams, jākoncentrējas arī uz stabilizāciju, jo tur, kur rietumu valstīm ir šīs ir pārstāvības, vai nu kur aktīvi tās darbojas koalīcijas spēkos vai kaimiņu uh, reģionos, kur ir NVO valdības, dažādas aktīvas iestādes, rietumu valsts valstīm ir jāturpina ļoti svar, spēlēt svarīgu lomu un te visiem jāinvestē. Tālāk par rekonstrukciju. Arī jāpiemēro šie paši noteikumi. Ir ierobežotas teritorijas arī, kur ir rietumu valstīm savas aģentūras, bet nu kā tas viss sas, eh, sas skaņojas ar um, turpmāko notikumu attīstību. Mēs to varam tikai minēt, ņemot vērā ASED režīmu, atbalstu skatītājus, viņiem nav resursu, lai nodrošinātu šo atgūšanos un rekonstrukciju Sīrijā. Tad, un tā ir iespēja, bet tā ir tikai iespējama iespēja, uh, ko mobilizēt starptautiskos fondus rekonstrukcijai, lai varētu arī to noteikt kā priekšno, priekšnoteikumu šim pārejas procesam, arī atbilstīgi ANO rezolūcijai. Politiskam procesam ir jātīstās, mums patiesībā ir jāgaida, jāskatās, kā būs šī procesa rezultāts. Es aicinu jūs visus uzdot arī jautājumus ar, eh, savās valdībās, un tad ir jās, jārunā, kādu mēs Sīriju gribam redzēt, ko varam pieņemt, ko nevaram pieņemt, un kas ir visu mūsu interesēs, un arī Sīrijas uh, iedzīvotāju interesēs. Paldies! Thank you, Andrew Tabler, for this 12-minute briefing on the current... Paldies! par brīfingu. Daži kolēģi vēlas uzdot jautājumus. Štetines kungs. Děkuji za slovo, pane předsedající, dámy a pánové. Paldies, priekšsādātāji. Aicināšu viesi uzlikt austiņas, lai varētu saprast, ko es saku. Tabler kungs, es pateicos jums par šo ļoti saturīgo prezentāciju. Mm, tomēr jūs nepieminējāt vienu svarīgu jautājumu. Mm, priekšsēdētājs pieminēja to, ka bija šī sakāve rakā un uh, Es pats esmu bijis Sīrijā, mēs tur devāmies, un es zinu, cik ļoti kurdu Mm, milicija ir iesaistījusies Kobanē, piemēram, un tad nu, mans jautājums ir šāds. Cik liela ir kurdu mm, šo militāristu ietekme rakas mm, situācijas atrisinājumā un kā tas diplomātiski un politiski izpaužās kurdu jautājuma ziņā? Paldies! Paldies! Vai es varēju, kā, kā jūs labāk domājat, vai uzklausīsim jautājumus un tad atbildēsiet? Jā, tad, nu, es un Dēbov Šināru kungs. Paldies priekšstādātājiem. Man ir eh, vairāki jautājumi. Un um, um, uzdošu gan tikai divus no tiem. Viens jautājums ir tāds, cik iespējams ir eh, miera process Sīrijā, kā uh, salāgot to, kas šķiet nesalāgojams, ņemot vērā to, ka ir dažādas puses ar dažādiem sponsoriem un apņemšanām, kas ir konflikta situācijā. Un otrs jautājums, kādu lomu spēlēs Krievijā, Sīrijā, ņemot vērā to, ka viņu klātbūtne mm, ir ne tikai Sīrijā, bet arī vidējos austrumos kopumā, un ka šai uh, klātbūtne ir plašākas reģionālās sekas, nekā mēs to vēlētos redzēt Sīrijām. Un to ņemot vērā, es vēlētos redzēt, kā Eiropa un ASV novērtēs, novērsīs neveiksmes, kas varētu būt turpmāk Sīrijā, jo vai nu Eiropa nepiedalās, vai arī uh,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 Ja, neem me kwalijk. Uh, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, meneer Tepler, uh, u komt van een. Paldies, priekšsēdētāji Tablera kungs. Jūs eh, nākat no institūta, kura darbām sekoju jau vairākus gadus, un man vienmēr licies ļoti interesants jūsu rakstītais par šo reģionu. Turcijas loma ir ļoti īpaša, mm, un tā nodrošina savu militāro klātbūtni arī Alkaida. Uh, ir ar Alataid ar Šam. Un Turcija un šis Alkaidas eh, kustība eh, reizēm sadarbojas. Kāds ir jūsu viedoklis? Kā Turcija strādā ar šiem islama kustībām, vai tas ir mm, arī kāds Kremļa solis, kas tur parādās? lai Turcija neiegrims šajā Sīrijas situācijā, un tad par Sīrijas režīmu un kurdiem. Šķiet, ka būtu iespējams kompromiss, kurā Dāmas nodrošinātu kurdiem zināmu autonomiju. Un tas, kas notika Kirkukā, nu, varētu paredzēt to, ka kurdi izvēlas ASV Krievijas vietā kā sabiedroto. Tiek runāts par 150 miljardu lielu palīdzību Sīrijai, lai mm, sniegtu atbalstu šai valstī, bet mm, tad nu ir jāskatās, vai Irāna un Krievija to pieļaus, jo tas ir ietekmes jautājums, un tie ir tādi ļoti diskutabli jautājumi. Esmu visai skeptiski noskaņots par situāciju Sīrijā un rietumu lomu šajā daļā. Paldies! Un tagad zaļ, no zaļajiem Lohpīleres kundze. Paldies priekšsēdētājiem, paldies Tebler kungs par jūsu paziņojumu. Jūs eh, pieminējāt ķīmisko ieroču lietošanu, bet, eh, kā jūs zināt, tad ir daudz kāra noziegumu un eh, noziegumu pret cilvēci. Kāds ir jūsu skatījums, kā to risināt, tos veica islamistu grupas? Bet arī Asada režīms tos veids, un manā valstī, Vācijā mums tagad ir divi gadījumi, divas lietas, uh, ar šādiem mm, autoriem, šādiem noziegumu izdarītājiem, un viņiem būs arī tiesa, bet drošības padome ir visai atturīgi noskaņota pret kriminālās tiesas iesaistīšanu. Ko jūs par to domājat saistībā ar šo pārejas periodu un kā labāk risināt šos kara noziegumus? Paldies, vēl divi runātāji, kas Taldo kungs no FDD un pēc tam Šefhauser kungs. Thank you, Chair. And... Paldies priekšsādātājiem, paldies arī mūsu izcilām analītiķim par uzstāšanos. Man ir daži jautājumi. Tablar kungs, es izlasīju jūsu mm, rakstu septembrī par 8 Gates, 8 Gates blogā tas bija, un jūs runājāt par Sīrijas valdības mm, kustību, kas šķērsoja upi, un tas lielā mērā ietekmē eh, situāciju Sīrijā un Irānu. Un jūs teicāt, ka mm, tas arī saistās ar Musolu un palielinās uh, risks, ka būtu tiešais vai konfrontācija ar Asādu, Irānu un Krieviju. Un ņemot vērā to, ka Asads eh, ar Krievijas atbalstu šobrīd eh, ir okupējis aptuveni 70% no teritorijas un ka viņi ir sakāvuši ne tikai ISIS, bet arī eh, džihādistu militārismu, kurus atbalsta Rijāda. Un ko jūs tagad sagaidāt no. A, mm, no mums stratēģijas un diplomātijas ziņā, un kādas perspektīvas, un uh, otra lieta mm, - Libānas uh, premjera pārsteidzošā atkāpšanās un Mohameda bin Salmana mm, um, arī gadījums Saudarābijā. Vai jūs varētu komentēt šos notikumus Sīrijā un mm, SDF uh, atbalstu Sīrijā? Paldies, Kastaldo kungs, Šafhauser kungs. Merci beaucoup. Paldies! Dažādas eh, pārdomas manā galvā, un es gaidīšu jūs atbildi. Pirmais jautājums ir par suverenitāti un apvienotajām nācijām. Iejaukšanās, kad tā nav ANO pārvaldībā, destabilizē un vājina rietumus. Mm, tā tad eh, vājina mūs. Es tad domāju gan par Irāku, gan par eh, Lībiju, gan Sīriju. Uh, šīm intervencēm, jo, ja mēs veicam intervenciju un mēs cenšamies rīkoties, vai runa būtu par cilvēktiesību jautājumu aizstāvēšanu, kas nereti mm, slēpj sevī zināmu zināmas orientācijas attiecībā uz eh, to, kādai būtu jābūt varai. Un mana valsts, piemēram, atbalstīja Alnostram, un tad mēs uzzinājām, ka tās bija teroristu grupas. Un mm, amerikāņi ir arī saka to pašu, ka netieši Amerikas politika būtu atbalstījusi islamistus. Es saprotu, kā aiz tā stāv doma mm, par Asada destabilizēšanu. Bet vai mērķis attaisno līdzekļus. Otra lieta. Tad, nu, izējot no tā, vai mēs tiešām varam kritizēt Irānu vai kritizēt Turciju, kas arī izmanto valsti kā instrumentu, lai aizstāvētu savas reģionālās intereses, vai tāds pats jautājums arī par Krieviju. Mums ir mm, jāatgriežas pie starptautisko tiesību principiem, pretējā gadījumā nenonāksim pie uh, miera risinājumam. Otrs jautājums, otrs pārdomas to, ko jūs nedarīsiet, un jūs arī nevarat runāt par demokrātiju un cilvēktiesībām, ja jūs neņemat vērā tautas suverenitāti. Jā, asats mm, mm, tiks mm, atcelts. Tas ir Sīrijas iekšējais jautājums, ja viņš vairs nebūs amatā. Nu, tad nu ļausim notikt procesiem, iztēlosimies to, kāda būs nākotnes pasauli, kur Ķīna, Indija, dažādi varas centri, mm, kas vēlas izmantot mm, noteiktas pasaules daļas kā instrumentus savā labā, un tad kam pretī mēs virzāmies? Tad nu jautājums ir šāds. Balsoties uz Sīrijas piemēru, kādi būtu miera risinājumi? Un uh, noslēgumā mans viedoklis, es nepārstāvu grupas viedokli, man kurdi liekas simpātiski, jo tā ir tauta, kas ir cīnījusies pret terorismu, islama terorismu, un mm, viņiem nav uh, nākuši no ārienes, viņi ir no iekšienes nākuši, viņus varbūt arī atbalsta kā dārējies spēki, bet, nu, uh, vēlētos noskaidrot, kāds ir jūsu viedoklis par kurdiem, par šo atbalstu vai neatbalstu kurdiem. Paldies! Thank you, Mr. Schaffhauser. Further comment? Paldies, vēl kādi jautājumi komentāri? Nu, tur bija ļoti daudz dažādu pārstāvju politiskie viedokļi, kā tas ir šeit mums parlamentā komitejā. Un es labprāt dzirdētu jūsu jautājumus un droši vien eh, atbildes uz jautājumiem un jūsu komentārus. Lūdzu. Paldies jums visiem par jautājumiem un mēģināšu tiešām pēc labākās apziņas visus tos atbildēt par um, kurdiem un kurdu lomu. Viņi tiešām spēlēdzēja raku atgūt no islāma valsts spēkiem. Eh, tie gan bija Sīrijas demokrātiskie spēki, SDF, bet arī tālāk kurdi kopā ar Sīrijas arābu koalīcijas grupu, tātad arābiem, kas cīnās tajā teritorijā, viņi kopā to izdarīja. Un pārsteidzošies, ka viņi spēja sadarboties ļoti labi, daudz labāk nekā mēs to sakmutnēji domājam. Un tas ir ļoti iedrošinoši. Šāda pieredze, sadarbība, viņu cilšu spēja panāktās vienokšanās, spēja apvienot spēkus un sakaut islām valsti. Tad ir Sīrijas demokrātiskie spēki un tas, kas palicis vai no Asad spēkiem, mozaika spēki. Šī šāds salikums sāktas, ka ļoti iedrošinošs. Nu, tas, protams, prasa vienlaikus arī turpināt tādu politisko disciplīnu un šādu aptverošo ietveru saglabāšanu. Tas būs ļoti sarežģīti. Vairākas, protams, politiskās grupas, kā ir norādījis, kā viņi to vēlas risināt, bet nu, es nevēlos teikties notikumiem pa priekšu. Es domāju, ka ASV atbalstīs īpaši Sīrijas demokrātiskos spēkus situācijas stabilizēšanā. Tā varētu būt arī, protams, atbalsts vietiem spēkiem un to, lai šāds vēlēšanas turpinās. Notiek. Cik reāls ir politiskais process? Te ir runa patiešām jāprecizē, kuru politisko procesu jūs šeit domājat. Es pats e, jau strādāju Sīrijas jautājumā kāds 17 gadus, tuvos austrums daudz ilgāk, pētu, un es neuzskatu, ka cilvēki faktiski tik ļoti strauji mainās, nedz arī valdības, ja vien nav ārējā spiediena. tad, tad iesaistoties sarunās, mums ir jāizdara šāds spiediens. Un e, nav gan pārliecības, ka arī opozīcija gatava mainīt savas pozīciju. Lūk, tas ir nopietns uzdevums. Nu, es labprāt nebūtu Stefana Demestūras uh, vietā šobrīd. Viņam tas uzdevums ir milzīgs. Bet, nu, mēs redzam, ka starptautiskais spiediens darbojas. Un jūs panākat Krieviju un ASV, un arī cits valsts ir uh, vienots un izdara kopīgu iespiedienu, uh, spiedienu, tad šo to var panākt. Bet, nu, te nevajag arī būt pārāk uh, optimistiskiem. Par Krievijas lomu. Nu, īsti es nevaru pateikt. Nekad nevēlētos uzņemties Krievijas runas vīra amatu un runāt viņu vietā. Bet te ir dažas lietas. Ja es, piemēram, runātu ar ārlietu ministrijas ierēģiem, uh, Tas ir ļoti saprietīgi, cilvēki viņi ļoti labi pārzina situāciju, un es labprāt viņus uzaicināšu savu pikniku savā dārzā. Bet tikpat labi jūs panāt ar valdības pārstāvjiem. Tur atklājas arī pilnīgi cita nostāja Sīrijas um, jautājumos. Tā kā tā ir tikai viena iespēja, tad diplomātija. Viņi tikpat labi arī karš varētu būt iespēja. Nu, te runāt ar aizsardzības ministriju. Un te grūti saprast, kāda ir Krievijas īstā nostāja šobrīd faktiski viņi drīzāk spiež tādu militāro uzvaru un apspiež diplomātiskos risinājumus. Var jau būt, ka arī parādīsies cits tendences, ka viņi pēkšņi atrauj savu atbalstu. Varbūt, ka tas ir daļa no arī Putina vēlēšana kampaņas trikiem. Nu, tā kā mums jāgaida. Kā Eiropa un ASV var novest vēl vienu katastrofu? Nu, vienīgais, ko mēs tiešām varam šajā gadījumā darāt, darīt par spīti teorijām, nu, mums vienkārši jāizdara secinājumi no vēstures. ASV politika Sīrijas jautājumos bija tiešām, bija, nu, tā mēran katastrofa, tos nesaku tāpēc, kādi mani politiskie viedokļi, bet padomājiet, valsts sabrukšana, kas veicina ekstrēmistu darbību un līdz to uzsāk lielāko sektānu tādu frakciju karu, kāds vispār cilvēks vēsturē pēdējos gados piedzīvots, nu, tas apdraud Eiropas drošību. Un reizē tas uzdod jautājums par ASV saistībām attiecību uz Eiropas drošību, par Turcijas lomu un Iglib ietvaros. Mēs esam redzējuši arī atsevišķi, protams, video kur arī ir sadarbība ar Alkaidas sadarbības spēkiem. Nu, tā kā viņi mēģina, protams, nodrošināt tā kā starpniekošanu vairākos rajonos, bet, nu, te ir tāda, tāda neskaidrāka spēle. Turcija oficiāli, protams, neatbalstā HTS. Es nedomāju, ka tas arī kaut kādā veidā slēpti notiek, bet ir visam skaidrs, ka laika gaitā asada gāšana vairs nav aktuāla. Tas ir, nu, nav tur palazudis, nē, bet tomēr tas nav pašs prioritārais uzdevums. Un drīzāk ir, ja dams ir iesaistīt aktīvāk Turciju. Tad bloķēt šeit Sīrijas spēks, kur uzskatā. Un nākamais ir tieši cīnīties pret ekstrēmistiem. ekstrēmistiem. Kādā veidā mēs par to maksāsim? Ļoti labs jautājums. Par to daudz runāts. Kā es to saprotu? No, nu, par to mēs runājam pēdējo mēnešu laikā. Viss skatās uz Sīriju un tā kā tādu grovešu kaudzi. Daudz cilvēki ir pārvietoti. Un visi ir gatavi ierasties un uzbūvēt no jaunu šo valsti. Arī Ķīna, piemēram, arī kaimiņu valstīm ir zinām paziņojumi, bet neviens negrib īsti par to maksāt. ASV par to nemaksās. Valsts, ko sagrausis Asad režīms, Krievija un um, un teroristi. Tas nenotika šī prezidenta laikā un nedomā, ka turpmāk, jo arī ASV fiskālā situācija nemaz nav izcila un nedomā, ka ASV mēs investēsim uh, labticīgi tāpat vien. Un nedomā, ka arī Eiropas valsts to ir gadījies. Tā kā, nu, tas nemainīsies. Savukārt arī politiskais process, nu, nav skaidrs, kāds viss notiks. Par kara noziegumiem. Izcils jautājums. Nu, ir, protams, vairāk iemeslu, kādēļ tas jautājums nav šobrīd eh, līdz šim skatīts. Viens no iemesliem ir tāds, ka daudzi uzskatīja, ka, ja nosaucām kara noziegums vārdā, tas ierobežotu iespējas Asadu um, gāzt un tas, ka viņš pamest šo valsti. Tad, ja jūs vēlaties kādu pārliecināt, lai viņš atstāja valstī, vienlaiks, ka viņam uz muguras jau gulst kara noziegumu, nu tas ir diezgan nopietni uzreiz sarežģīšos iespēju. Bet tā kā, nu, šie brutāli soļi turpinās, un ciešanas, iedzīvotāji ciešanas turpinās nu, tas skaidri tomēr atklāja, ka kara nozieguma jautājums un vēlreiz tiks skatīts. Te vēl papildus ir šāds sarežģījums. Te ir iesaistījuši tik daudz starptautiskās puses, kā nu, šī brokerošana, starpniekošana kļūst arvien sarežģītāk. Tādēļ es aicinātu jūs izmantot visas savas iespējas Eiropas līmenī, valstu līmenī, tomēr sākt izsekot šo iespēju par kara noziegumiem. Asats, protams, domā, ka viss atgriezīsies normālā situācijā. Un, ja mēs tam virzām, izvirzām apsūdzības par kara noziegumiem, tad skaidri tomēr mēs pasakam, nē, nebūs tā kā agrāk un iespējams, ka tas palīdzētu risināt turpmāk šo politisko procesu. Bet, nu labi, par to jālem mūsu tieskajiem ekspertiem. Ko varam sagaidīt no ASV par um, Asado, Krievijas un Irānas aviospēku izmantošanu. Šis ir interesants jautājums, ir noteikti jāatzinās. Pro-Asad spēkiem ir vienkārši paņemot kartes, skatās, ko viņi atņem teritorijas islām valstīm un citām pusēm. Protams, skatot precīzāk kartes, jūs redzēsiet, ka tas ir drīzāk kā tāds atsevišķie, atsevišķie elementi, kā mozaikas gabaliņi. Un te ir nav tikai Islām valsts Irāna, bet arī Krievija, kas ir iesaistījusies, un līdz ar to šāda militārā darbība būtu ļoti efektīva, bet vai tas nodrošinātu mieru pirmajā sunītu daļā, galvenokārt sunītu daļā, nu tas nemaz nav tik vienkārši atbildāms jautājums. No ASV savukārt, tad varat sagaidīt sekojošo. Apzinoties šo spriedzi, kas šobrīd ir starp Krieviju un ASV, un arī Irānu un Sīvriju, arī pēc tam, kad šī gada sākumā bija šī spridzināšana Hanšjūnā, arī šīti eh, viņu kaujinieki izdarīja savus uzbrukums vērstus pret ASV darbi, eh, operatīvajiem darbiniekiem. un kā atbildi ASV deva gaisa triecienus. ASV notriec arī Sīrijas lidmašīnu, un tas atkal sakāpināja spriedzi. Un, bet pārsteidzoši un reizēm nepārsteidzoši uzlabojas arī sarunu iespēja Krievijai. Par konflikta mazināšanas Um, nu, iespēja tur, protams, ir kā teritorija robežšķirtnē šī upe. Un nu, tas līdzīgi kā arī Elbas upe otrā pasaules kara beigās. Un nu, tas tikai kā tāda metafora. Bet atskatoties, kur no austrumiem Islāma valsts un Krievija no, un ir Asad režīms no rietumiem. Un kā viņi satiekas pie šīs upes nu, tad ir iespējams, domāju, ka arī viņi vienā brīdī sāk runāt. Un Krievija, protams, tas tiešai tas skar, un viņi ir interesēti mazināt šo konfliktu. ASV nevēlas, protams, iesaistīties konfliktā ar Krieviju par Sīrijas jautājumu. Mums ir daudz citu nozīmīgi jautājumi. Un uzskatām, ka jāmēģina atrast pilnīgi savādāks risinājums Sīrijas jautājumā. Par premjera mm, negaidītu atkāpšanos. Es īsti neizprotu, protams, to. Tas ir jautājums, protams, par Libānu, par Hizbola. Mm, tas ir kā tikai atkārtojums, kas jau bijis iepriekš. Jo sunītu uh, situācija ir atrisināta tādā ziņā, bet nekādā ziņā tas nenāk labu pār Izraels un Hezbolas attiecībām par to, kas notiek šobrīd arī attiecībā uz Sīriju. Daži brīdā baidās, ka varētu izstāties, uzsākties, izcelties Āfrikas karš. Nu, tas, kā tā Sīrija atsaucas uz Libānu, un tas, nu, kādā ziņā ir satraucoši Izrēlai. Bet Izrēla skaidri pasaka, ka viņi gatavi aizstāvēt savas intereses. Par ANO suverenitāti Tas ir ļoti interesants jautājums, jo faktiski tas ir tās sajaukums starp dažādiem veidiem, dažādu veidu pamatojumu, kā atšķirīgas puses iesaistās karā uh, Sīrijā. Lūk, Obama tieši atturējās no iesaistas uh, eh, Sīrijā uh, eh, atsaucoties cilvēktiesībām. Un 51. pāns uz ko viņš atsaucās, tas bija Irāks republikas, un tādēļ ASV mēs daudz uzskatām, arī atbalsta koalīciju, kas aktīvi darbojas Sīrijā. Faktiski Bara Alšāds ir zaudējis pārvaldi par šo teritoriju, un tagad viņš vēršas pie kaimiņu valstīm, lai tie palīdzētu pārņemt kontroli. un kādā veidā tas ir juridiski pamatots un, un kā to var nodrošināt un saglabāt. Turpmāk tas ir ļoti nopietni. Balstoties arī starptautiskajām iestādēm, ASV, protams, pamatoja savu kāru darbību, balstoties arī 2001. gada 11. septembra notikumiem un sekošiem terorisma likumiem par savu teritorijas aizsardzību. Un daudz puses, protams, kas ir kaimiņu valsts un viņu iejaukšanā Sīrijas konfliktā. Nu, tas ir kļūst tāda eh, bez robežu, bez noteikumu spēle. Eh, protams, Damaskā mums vai nu tad būs tad iekļaušāka valdība, vai arī tad sadrumstalot Sīriju. un nebūs iespēja nekādā veidā juridiski pamatot kaut kā tālāku virzību. Un tas būtu ļoti sarežģīti. Tas ir neskaidrs šobrīd vēl. Un visbeidzot, par Asada režīmu. Vai tas ir jāuzskata par iekšējo tām? Nu, tas ir jārisina kā daļa no politiskā procesa, arī daļa no Ženēvas procesa, izmaiņas konstitūcijā, vēlēšanas un tā tālāk. Bet, nu, jūs noteikti daudz jau sapratīsiet, neatkarīgi no šī procesa iznākuma, ASV politika un arī atstāko Eiropas valstu politika drīzāk balstīsies uz nu, Sīrijas attiecībām ar kaimiņu valstīm un par to, kā viņi tiek galā ar iekšējām sāvlietām. Un, protams, ka te ASV un Sīrija redz šīs lietas pilnīgi atšķirīgi no ASV skatu punkta, mums, saprāt, te jā, jāatzīmē. ASV ieteikumi pašā Sīrijā neko lielu nav bijusi. Nu, viņi nekad nav bijuši mūsu sabiedrotie, nekad arī nebūs droši no ASV sabiedrotiem. Bet tās geogrāfija, protams, ir ļoti būtiska. Jo tas ir daļa no kopējās reģiona valstīm, un kas notiek vienā valstī, tas ietekmē arī citas. Tad ja mēs esam interesēti, lai būtu stabila valdība. Nu, mēs nerunājam šeit par demokrātiju. Tas, protams, ir izcils mērķis, un es to personīgi atbalstu, vai tas ir ASV vai visā pasaulē. Bet vienlaikus mēs arī apzināmies, ka ir ļoti būtiski soļi, kas ir nepieciešami, lai virzītos to, bet, nu, lai nodrošinātu vismaz kaut ko stabilu un mierpilnu. Un šobrīd nekas no tā nav. Šobrīd tikai pieejami pagaidu risinājumi, ar kaut kādiem pusseptiem risinājumiem. Mm, maza politiskā reāla griba, lai kāds puses reāli kaut kādā veidā rīkotos. Mēs saprotam, ka svarīgāk, lai būtu kārtība, ne tik daudz stabilitāte. Tā to es redzu, kā to vēlas drīzāk arī Krievija. Nu, amerikāņi un Krievija to eh, noteikti tā redz. Bet, lai gan amerikāņiem parasti ir bijis tā, ka sākumā ir stabilitāte un tad ir kārtība. Krievijai savukārt ir kārtība un tad stabilitāte. Un, protams, ka mums abiem šai ziņā ir kļūdīgi viedokļi. Droši vien kaut kur patiesība ir pavidām. Un ir jāpanāk kāds stabilāks risinājums. bet faktiski sanāk, ka jūs tikai varat eh, kā tukšā caurumā bērt naudu, naudu, bet cilvēku dzīve īpaši neuzlabosies. Tā vietā jāveido tāda sistēma, kas ir atbildības pilna un kas spēja daudz labāk risināt jūsu un mūsu problēmas. Paldies! Paldies! jums par eh, šādu sistemātisku jautājumu izklāstu un atbildēm uz jautājumiem, ko es devu godātie kolēģi, afet locekļi. Mums vēl ir pāris minūtes laikā. Vēl dod iespēju. Eh, vēl uzdot papildus jautājumus. Vuštināru kungs. Nepiedošana. Čāls Tenoks, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Jā, pāris jautājumu. Vairāk jau pirms nekā pieciem gadiem. Es droši vien naivi toreiz aicināju, ka, lai nosakām lidojumu aizliegumu zonu virs īrijas. Toreiz likās militāri tas būtu iespējams, lai gan īstenībā daudz tieši nobijās no Asad iespējām e, raķetēm un raķešu sistēmas. Un it kā uzskatīja, ka nevienam nebūtu bijis iespējams pa spēkam militāri to nodrošināt. Kā jūs to vērtējat? Vai tas nebūtu sklābis dzīvokli, eh, dzīvības? Es tomēr rēķinu, ka tas būtu spējis nodrošināt simtiem cilvēku, simtiem tūkstošu cilvēku dzīvības. Un nepieļaut arī džihādistu tur eh, tik aktīvi sadarboties. Un par kurdiem. Es esmu Kurdistānas draudzības grupas vadītājs, Un šis nesenais referendums Protams, kā es vēl norādīju, ka nu, tas nekādā veidā neatur Irāku un šīts, um, ka viņi pārņem savu teritoriju. Un arī šie stabilitātes spēki un um, HTF. Nu, kā jūs vērtējat šo situāciju attiecībā uz Irāku un kurdiem? Kas beidzot atzīst kurdu tiesības uz savu valsti? un kādā veidā izraut spiedienu uz Asādu, panākt tādu faktiski federālu valsti, kas arī dot īpaši at, no, no autonomijas tiesības kurdiem. Paldies tālāk, Freudkungs. Ja paldies, vēl atsaukšoties, atsaucoties to, ko teicat iepriekš par Barack Obamas iznoto politiku Sīrijā. Jūs sacījāt, ka tā bija katastrofāla, ja varbūt jūs īstā, nu ne tādiem vārdiem, bet manuprāt tā es to sapratu. Par uh, um, sarkanām līnijām politikā. Nu, jautājums ir, ko es varētu izdarīt? Nu, šī sarkano līniju politika neko nedeva. Bet ko jūs būtu varējis izdarīt? Ko Obama būtu varējis izdarīt? Jo, saprotu, amerikāņi bija noguruši no viņu ievilkšanas uh, to austrumu karos. Nu, kā jūs to vērtējat šo situāciju? Vai jums ir kaut kas, varbūt tāds komentārs? Paldies. Vēl kādi jautājumi? Lūdzu. Jā, paldies. Ne, nu tas ir viss tā reizē kā atskats uz pagātni, reizē arī prognozējot nākotni un hipot, ne, hip, tikai hipotētiskās tāds pieejas. Ja nu lidoma aizlieguma zona būtu klāpus cilvēku dzīvību, protams, pat pirms Krievijas iesaists Sīrijā Sīrijas aviācija jau toreiz nodrošina gaisa uzbrukums opozīcijai, arī bombardēja, bombardēja mm, slimnīcas. Un to tas tad nepieļautu. Bet ir divas problēmas. Politiskā situācija un opozicionāri bija arvien sadrumstalotāki. Un arī apzinoties, cik liela koncentrācija, ieroču koncentrācija tur bija. Un vēl arī atklājās, ka šāda militārā aizsardzība varēja it kā veicināt politisko spēku papildus eh, varas iegūšanu, bet tas bija ļoti sadrumstalot, un man nekad nebija pārliecības, ka tas spētu atrisināt problēmas. Tā kā, protams, gribas, lai ir stabilitāte un atrisināt, bet, nu, vai tas būtu nostrādājis? Kāds ietekmētu kara iznākumu? Grūti saprast. Nu, un to arī nevis vispār neizmēģinājām. Tagad gan mēs varam teikt ar drošību, kā īstenotā politika, nu, es domāju, po ASV rīcība politika, prezidenta Obamas rīcība, nu, noved nu, tomēr pie aktuālās situācijas, un tā ASV, tā ir ASV atbildība. Ne tikai humanitārā situācija, bet arī, bet, piemēram, arī īsas izplatību, alkaidas eh, paplašināšanās. Uh, kas bija iespējams šādā vidē. Tad jau no sacelšanās sākuma. Mēs redzam, ka tas, ko ASV nosauc par terorismu organizācijām, tās visu laiku tikai ieguva spēku no paša sākuma. Tātad Sīrijas pilsoņu karš, redz arī pārstāvju karš, kas tikai noved pie tā, ka tiek uh, Mm, cilvēki nonāk ar vienlāk izmisumā Sīrijā. Un tas arī, protams, te, grāva ASV un Eiropas attiecības. Par kurdiem. Daudzās problēmas, kas ir arī, nu, kā kritika par ASV politiku. Nu, tieši skar arī kurds šobrīd ASV mēs esam, mūsu sabiedrotais ir Turcija, ka NATO spēks. Un tas ir milzīgs e, kapitāls ASV. Un Kurdistānas darba partija, nu, redziet, tā kā lietas, kas mēs atbalstījām um, pretēji Turcijas vēlmē STS, STF. Nu, mēs tomēr baidāmies, ka lielāks atbalsts kurds, kurdiem un Kurdistānas valsts idejai nozīmē, ka mēs zaudētu Turciju kā savu sabiedroto. Nē, nu, protams, kā es vai turpinās atbalstīt STF, un tieši virzoties stabilitāti. Un par politiskajiem aspektiem. Te mēs runājam par kurdiem kopumā, kā tautu, bet kurdi tauta, ja, protams, ir arī politiski sadrumstaloti. Un viens no sarežģītākajiem jautājumiem - kurdu situācijā. Es domāju, ka te ir tieši saskaroties ar ā, tādu amerikāņu ego, PVD un VPG. Te runa par ideoloģiju, par to, ka ir iespējams tikai ierobežot politiskā sadarbība. Nu, tātad sīrieši faktiski arī nobalso savām kājām, viņi vienkārši dodas uz STF pārvaldītām teritorijām. Un par spiedienu uz Asadu. Asads un jebkurš cits reģionā, nu, reaģē uz dažādiem veidiem um, tādiem sodiem un stimuliem. Tas tā kā jau banāli izklausās, bet Bet tad, tas būs Sīrija, mums nekā nav šie abas pieejas, vai nu tikai stimuli, vai tikai sodi. Un ne, mm, nav brīnums, ka nekas nemainās. Un uh, jaunais prezidents iespējams tomēr varētu panākt izmaiņas, tieši virzoties uz mm, atrisinājumu, izmantot pilnīgi visus instrumentus. Nu, prezidents ir iezīmējis Irānas politiku, Sīrijas politika vēl top, un tad redzēsim, kas no tā, kāds būs iznākums. Bet cīņa pēc ISIS. Nu, redzēsim, kā tad rēģēs Irāna un kā šī jaunā stratēģija attīstīsies. Par prezidentu Obamu un sarkanām līnijām. Nu, bija jau, protams, kara laikā vairākas tādas situācijas, kādēļ tas tā notika. Faktiski jau ilgi pirms tika izsludināts šīs sarkanās līnijas. Arī jau 12. gadā viņš arī pateica, ka viņš ne, nesūtīs ieročus opozīcijai, bet svarīgākais tieši, ka nepieļāva, ka reģionālai sabiedrotie to darītu. Lai gan vēlāk, faktiski ASV atgriezās un pēkšņi saprat, ka nauda nonāk pie nepreizējiem un opozīcija tiek grauta. Un šie līdzekļi nonāca arī pie ekstrēmistiem. Tā bija negaidīts pavērsiens, un, lai gan faktiski to vajadzēja paredzēt. Reģions jau zināja, ka tāds varētu būt nekā ASV. Aizsēc un nezināju, bet nu vajadzēja parunāt. Un, protams, te vēl citi svarīgi nepareizie lēmumi, nosakot saknās līnijas, kas tieši arī, protams, tad tika pārkāpts augustā 13. gadā, kad asat režīms izmantoja saskaņā ar ASV slepeniem dienestiem, un tas vēlāk arī pierādījās, tātad ķīmiskos ieročus nu, sākotnēji ļoti zemu tādiem īpatsvaru, ar kāpinot ķīmisko ieroču īpatsvaru, lai konstatētu, vai mēs varam vai nevaram to konstatēt un atklāt. Un tad vēlāk Obamas jau pārstāvis skaidri pateica, ka ir pārkāpts ar kanalīniju. Tad kāpēc prezidents? No marta līdz augustam visu laiku tā kā runājis par sarkām līnijām, bet kas notiek, nekas neno, neseko. Kāpēc tā bija situācija, nu, nezinu. Nu, varbūt viņš vai viņa negribēšana izmantot militāro spēku. Un daži saka, ka ASV bija iesaistījušies Irānas sarunās, un tad negribēja iesaistīt militāru Sīrijā, bet, nu, tā kā nekas nesekoja tad ASV eh, vispār nekādā veidā efektīvi nevarēja vairs ietekmēt faktiski šeit karu. Un skaidri arī parādīja visiem jums un cauriem citiem sabiedrotajiem, kā ASV nav gatavi rīkoties un aizstāt savas politiskās saistības. Tas saprotam. Nu, vēl papildus un negaidīt varbūt vēl papildus Interesanti, vai Trumpa laikā tad tas notiks. Tas, protams, ir pilnīgi pret, pretēji e, tam, ko daudz sagaida no Trumpa iespējamās politikas Sīrijā. Piemēram, Sī... tā kā Sīrija pateica, ka atsevišķus um, gāzes un ķīmiskos ieročus iznīcinās, bet pēc tam ASV, protams, deva šo pretriecienu un skaidri pateica, sarkanās līnijas neļausim pārkāpt. Bet vai nu, kas īsti notiek Sīrijā, nu tas nav skaidrs. Nu, ASV neaizspējas atrisināt Sīrijas karu, bet mēs varam ietekmēt tā iznākumu. Bet, nu, tur ir ļoti daudz dažādu elementu, kas to visu maina. Thank you. Colleagues, no further comment. Paldies, kolēģi, vēl kādi komentāri. Uh, Ja kolēģi nav, tad pateicamies Tēblera kungām par to, ka ieradāties šo pēcpusdienu Zafet komitejas sēdi. Jūsu informācija tiešām bija ļoti liederīga un svarīga. Jūs esat tiešām Sīrijas eksperts un arī uh, vēlam panākums jūs turpmākajā darbā. Godati kolēģi! Un tagad pārtrauksim sanāksmi līdz 5.15, tātad uz 15 minūtēm būs pauze un tad būs balsojums. Tiekamies pēc 15 minūtēm.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 <laughs> Kur girdite?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 Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would now like to. Dāmas un kolēģi, tagad septītais punkts. Jūs visi varētu lūdzu apsēsties. Tie, kur nevēlas piedalīties sanāksmē, aicinu pamest zāli. Tad septītais punkts gadziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu. Tā kā referents neko nevēlas teikt, uzreiz mēs varam sākt balsošanu. Nārta kungs, lūdzu. Priekšsēdētā kungs, man ir mutisks grozījums par 249. punktu. Īsi paskaidrošu situācija Kolumbijā. Tur ir ne tikai nepieciešams atbalsts miera procesam, ir arī jārunā pār fārka narkotiku tirzniecības rezultātā iegūtajā līdzekļi būtu jāatvēl upuriem, un tad ir jāpalielina arī cīņa pret narkotiku tirzniecību. Kā es teicu, tad arī noslēdzam šādā veidā melno periodu Kolumbijā un ir jāpiedalās jaunas politikas izveidē bez narkotika tirzniecībā un būs mutis grozījums. For the peace process in Colombia, which is a decision for the future of Colombians and for stabilization in the region, demands that all FARC assets, including the treasure obtained from drug smuggling, be used to indemnify victims of the conflict – also demand that provides full information on the drug smuggling network in order to fight against those criminal cartels. That's it. This is my oral amendment. Tas arī viss, tas bija mans mutiskais grozījums. Paldies! Nu ko, kā jūs zināt, man patīk pārsteigumi. Bet, nu, mēģināsim kaut kā to visu atrisināt. Komentārs bez mikrofona no zāles. Es runāju ar Nārtu kungu. No viņa sākotnējā grozījuma es varētu atbalstīt teikumu. Arī apspriežam savu atbalstu Kolumbijas mieru procesam, kas ir izšķiroši svarīgi kolumbiešu nākotnēji un stabilizācijai reģionā. Tas ir tas, ko es varu atbalstīt. var atbalstīt arī Eiropas parlaments uh, prasa, lai visi fārka aktīvitāju skaitā arī uh, līdzekļi, kas iegūti no narkotikas tirzniecības, uh, tiktu izmantoti, lai izmaksātu kompensācijas konflikta upuriem. Nu, ko šādas grozījumus mēs varam ieviest, ja iebildumi nav. Tas tiks pievienots 13a grozījumam. Labi, paldies. Uh, mm, Sapratnēji liberāļi S un D, kā ir. Tādējādi varam sākt balsojumu. Pirmais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 35. kurš pār pret atturas pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 28 par 8 pret. Trešais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss, kurš pār pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kurš pār pret atturas pieņemts. Deviņdesmit piektais grozījums. Dalītais uh, balsums divās daļās. Pirmā daļa, kurš pār pret atturas noraidīts. Pārbaudam? Labi. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Sestais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 113. grozījums. Kurš par? pret atturas. Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss, kurš pār pret atturas pieņemts. 7a kompromiss. Un multiskais grozījums numur 1. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Labi. Pieņemts. 145. grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. 146 pār pret atturas noraidīts. 142 pār pret atturas jāpārbauda. 142. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk desmitais kompromiss pār pret atturas pieņemts. 11. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 12. pār pret atturas pieņemts. 13. kompromiss pār. Labi, piedodiet, jā, atvainojiet. 222 pār pret atturas pieņemts noraidīts. Pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 224 par pret atturas norādīts. 226 par pret atturas pieņemts. 227 par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam 227, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 13. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad 224 par pret atturas pārbaudēm. 242 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, Trīspadsmitais A kompromiss, tā skaitā arī 13. kompromiss ar mutisko grozījumu. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 14. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 264 par, pret, atturas, pieņemts. 266 atkrīt, 262 par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 336. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 338 par. Pret. Pieņemts. 341 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 21. kompromiss par. Pret. Atturas. Pārbaudām šo elektroniski. 21. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad 22. kompromiss, kurš pār pret atturas. Pieņemts. Divdesmit trešais pār pret atturas. Pieņemts. 377. par pretaturs noraidīts. Pirmais uh, par pretaturs pieņemts, otrais par pretaturs pieņemts. Pārbaudīt. Labi. Otrais. Šis citāts. Sākam balsot. Trīs kolēģi nav, divi kolēģi, viens. Beidzam balsot. Noraidīts. Labi. Tālāk, ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Tā kā 20. Eh, kompromiss ir pieņemts, tad nebalsosim, nebalsosim par budžeta atzinumu. Elektroniskais balsojums par visu ziņojumu projektu, kā tas ir grozīts, sākam balsot. Viens kolēģis pietrūkst. Beidzam balsot. Pieņemts. We now come to item number. Äh, bitte sehr, Frau Lösing. In Lösings, Kundze. Uh, minority report and grupas vārdā esam nosūtījuši savu minoritāšu ziņojumu sekretariātam. Paldies, Laizings kundze. Tālāk astotais gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu. Uh, Mihails Gālers ir referents. Vai jums būtu kas sakāms? Nē, tad varam uzreiz sākt ar balsošanu. Pirmais kompromiss. Kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 17. pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 18. pār. Pret. Atturas pieņemts. 19 pār pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss pār pret atturas pieņemts. 36. Tad divās daļās. Trīs daļās. Pirmā daļa pār pret atturas pieņemts. Otrā daļa pār pret atturas pieņemts. Trešā par pret atturas pieņemts. Tālāk 37. slēzings un spēr pret atturas. Noraidīts 38 divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 39 par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 49 pār pret atturas noraidīts 51 pār pret atturas noraidīts 4. kompromiss pār pret atturas pieņemts 5. kompromiss pār pret atturas pieņemts Tālāk 63 divās daļās. Pirmā daļa par pretāturus pieņemts, otrā daļa par pretāturas arī pieņemts. Sastais kompromiss par pretāturas pieņemts. Ja tas tiek pieņemts, tad tagad otrais mutiskais grozījums par pretaturas pieņemts. Trešais kompromiss par pretaturas pieņemts. Septītais kompromiss par pretaturas pieņemts. 83. pār pret atturas pieņemts, 84 pār pret atturas pieņemts, 8. kompromiss pār pret atturas pieņemts, tālāk 9. pār pret atturas pieņemts, 95 pār pret atturas pieņemts, 96 pār pret pret atturas norēdīts. 99 par pret atturas norēdīts. 97 par pret atturas norēdīts. 100 par pret atturas norēdīts. 98 par pret atturas norēdīts. 101, 103 par, pret, atturas, noraidīts, 102 par, pret, atturas, noraidīts, 104 par, pret, atturas, pie, pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 114. divās daļās Pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas pārbaudam šo elektroniski. 114. otrā daļa. Sākam balsot un tagad beidzam balsot. Noraidīts. 115 pār pret. Atturas pieņemts. 116 pār pret atturas no pieņemts. 117 pār pret atturas jāpārbauda. 117 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 118 pār pret atturas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 atturas pieņemts. 131 atkrīt. 131 tagad eh, pār pret atturas pieņemts. 133 pār pret atturas pieņemts. 11. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 141, 142 pār pret atturas noraidīts. 143 pār pret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 pret, nu, reiķis pieņems. 849 pār pret atturas pieņemts, 150 pār pret atturas pieņemts, 151 pār pret atturas pieņemts, 152 pār pret atturas norēdīts, 153 pār pret atturas norēdīts, 154 līdz 57 pār pret pret atturas noraidīts. 158 līdz 163 pār pret atturas noraidīts, 164 pār pret atturas noraidīts, 165 pār pret atturas pieņemts. 12. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 13. kompromiss pār pret atturas pieņemts.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 199, 200 pār pret atturas noraidīts. 201 pār pret atturas noraidīts, 202 pār pret atturas noraidīts, 204 pār pret atturas noraidīts, 203 pār pret atturas. 203 pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 205 pār pret atturas pieņemts. 206, 207, 208 pār pret atturas noraidīts. 209 pār pret atturas noraidīts, 210 pār pret atturas noraidīts, 15. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 219 pār pret atturas noraidīts, 220 pār pret atturas pieņemts, 221 pār pret atturas noraidīts, 222 pār pret atturas pieņemts, 223 pār pret atturas pieņemts, 224 divās daļās, pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret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 Jā, 239, diemžēl, atš, atkrīt brīnišķīgs grozījums. 240 pār pret atturas norādīts. 241 pār pret atturas pieņems, 242 pār pret atturas pieņems, 243 pār pret atturas pieņems, 244 pār pret atturas noraidīts, 245 pār pret pret atturas pieņems, 246 par pret atturas pieņems, 247 par pret atturas noraidīts, 248 par pret atturas pieņems, 249 par pret atturas pieņemts, 250 par pret atturas noraidīts, 252 par pret atturas noraidīts. 251 pār pret atturas norādīts, 253 pār pret atturas noraidīts, 255 pār pret atturas noraidīts, 256 pār pret atturas pieņemts, 254 pār pret atturas pieņemts, 257 pār pret atturas pieņemts, 17. kompromiss par pretaturas pieņemts, 266 par pret atturas noraidīts,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 pret atturas pieņemts. 284 pār pret atturas pieņemts. 19. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 286 pār pret atturas pie, norādīts. Tālāk šie citāti viens pār pret atturas pieņemts, dot divi par pret atturas, pieņemts trīs par pret atturas, pieņemts četri par pret atturas, pieņemts pieci par pret atturas, noraidīts seši par pret atturas, pieņemts septiņi par pret atturas, pieņemts astoņi par pret atturas, pieņemts deviņi par pret pret atturas pieņemts, 10 par pret atturas pieņemts, mutiskais grozījums numur 5 par pret atturas pieņemts. Tagad gal balsojums par visu grozīto ziņojumu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ziņojums. Apsveicam referentu. Frau Lösing, bitte. Um, my group has uh, written a minority report and already sent it to the Lozingas kundze, mēs uzrakstījām uh, savu ziņojumu un nosūtījām to sekretariātam. Paldies, Lozingas kundze. Tagad devītais darba kārtības punkts stabilitātes un miera veicināšanas instrumenta izveidošanu. Došu vārdu referentam Arno Danžanam, lai viņš iepazīstinātu ar savu pozīciju saistībā ar vienošanos, pie kurās nonāca starp institucionālajās pārunās. Paldies priekšsādātāji, es izteikšos īsi. Vēlos teikt, ka šie divi uzstādījumi, kas mums bija vedot trialogu tika īstenoti un mums izdevās panākt eh, to, ko vēlējāmies eh, divos jautājumos, kas mums bija svarīgi. Parlamenta pozīcija tika atzīta, jo īpaši saistībā ar kopīgu paziņojumu, kas tiks pievienots tekstam komisijai, padome un parlaments, mm, tātad saistībā ar eh, attīstības un sadarbības instrumenta izmantošanu, lai finansētu mm, CBSD darbību. Tātad mums izdevās panākt to, ko vēlējāmies saistībā ar savu eh, sākotnējo lūgumu. Mm, esmu ļoti gandarīts. Paldies grupai par uzticību. Paldies! Es vēlētos pateikties par jūsu izcilo darbu kā referentam. Eh, šī tēma, šis dosie bija sarežģīts, tomēr pāruns bija brīnišķīgs, īpaši ar padomi tad varam pievērsties balsojumam, vai vēl kāds vēlētos ko teikt. Tātad tikai viens balsojums. Sākam balsot. Ah, nobalsojuši 36, beidzam balsot. Mm, pieņemts ar 27 balsīm pār, 7 pret. Balsojums eh, plenāra sēdē 29. vai 30. septembrī, pēc tam balsojums decembrī un publicēts, eh, publicēts oficiālajā vēstnesī būs decembrī vai janvārī. Tātad citi jautājumi nav. Nākamā sanāksme 13. novembrī, 19.30 Strasbūrā. Sanāksme noslēgta, jauku vakaru visiem! Yeah.